Ha chiesto la parola per dichiarazioni di voto. Tā, un tagad par balsojumu skaidrojumiem. Um, Cedas lūdza vārdu par Van Niselroja ziņojumu. Lūdzu, Antoniju Cedas, paldies, saka. Paldies.